Proszę Państwa, rozpoczynamy. Witam naszych Godātie deputāti, un tagad eh, sveikšu mūsu vides komitejas kolēģis deputātus, jo mēs esam organizējuši jaunu, eh, mēs organizējam uzklausīšanu par jaunajām selekcionēšanas eh, tehnikām. Vides komiteja prezident, Eh, prezidijā pārstāv pārvalsts Boks un vēlētos šeit sveikt visus pārējos NV komitejas deputātus. Es vadīšu pirmās paneļa diskusijas, mans kolēģis Boka kungs otrās paneļa diskusijas, un eh, abām mūsu komitejām ir eh, ļoti svarīgi par šiem jautājumiem runāt. Tātad ir ārkārtīgi daudz tematu, kuri abām mūsu komitejām ir aktuāli un iespējams, ka šad tad mūsu skatījums vai rakurs ir nedaudz atšķirīgs, un tomēr temati izskatāmie ir kopīgi. Ir situācijas, kad mēs agrī komitejā raugāmies no lauksaimniecības viedokļa, un, protams, NV komitejai tad ir cits skatījums. Bet tagad jauno tehnoloģiju izmantošana selekcijā Jaunās tehnoloģijas tiek izmantotas, bet eh, jaunas eh, audzēšanas tehnoloģijas ies, ietekmē kā klimata izmaiņas, tā arī dažādas jaunas saslimšanas. Un e, tas viss ietekmē patreizējo selekcionēšanas drēbi. Pie tam jauno tehnoloģiju izmantošana uzdod gan ētiskus jautājumus, gan arī juridiski neskaidri, juridiskas neskaidrības. Un es ceru, ka mūsu šodien organizētā uzklausīšana ļaus mums labāk izprast situāciju un ļaus ikvienam, kurš to vēlēsies, izteikt savu viedokli vai uzdot jautājumus. Pārāk bieži mēs dzirdam, ka tiek uzdoti jautājumi, bet eh, nevienmēr tiek saņemtas atbildes. Tad varbūt šodien mēģināsim tās sadzirdēt. Pirmās paneļa diskusijas eh, tieši būs par jaunajām selekcionēšanas tehnikām. Pirmajam došu vārdu Nilsam Lovārsam, kas ir eh, Sēklu asociācijas Nīderlandē direktors. Nākamajam došu vārdu Žulienam Mantskungam, kas ir Francijas limuzēnas eh, selekcijas eh, zinātnes un pētniecības institūta priekšsēdētājs. Jūs eh, tieši nodarbojaties ar selekciju Poldulanu. <clears throat> Un trešais Trešais runātājs būs Īvs Berto, kas ir INRA pētniecības centra direktors. Katram no uzaicinātajiem ekspertiem došu desmit minūtes, un tad es tiešām ceru, ka mums e, būs e, iespēja uzdot jautājumus. Bet tagad vārds prezentācijām. <clears throat> paldies! Paldies visiem uzaicinātajiem, un tagad sākam uzklausīšanu. Ā, nu jā, bet pirms tam es vēlētos sveikt mūsu vidū Šreieres kundas uzaicināto grupu no Nīderlandes. Tieši šīs asociācijas pārstāvi. Plantum. <clears throat> Tas ir mūsu ši, šodien izskatāmais temats. Tātad sveicam plantum pārstāvis šeit. Ļoti pateikam, ka jūs vēlējāties piedalīties šajā uzklausīšanā. Tātad, Lovards kungs, vārds jums. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāti. Es uh, Es sēžu ar muguru pret jums, bet es ceru, ka jūs mani redzat. Paldies! Es esmu strādājis ar sēklām saistītiem jautājumiem visu savu zinātnisko dzīvi, un es šobrīd strādāju plantum, kas ir Nīderlandes sēklu asociācija. Strādājot eh, akadēmiskajā vidē es eh, sapratu, cik svarīgi ir politikas veidošana. Šodien jūs man lūdzāt parunāt par par augu selekciju un ar šo selekciju saistītajiem izaicinājumiem. Vispirms augi. Augi mums visiem ir izšķirīgi svarīgi. Gaiss, kur elpojam, pārtika, kur ēdam, ir atkarīgi no augiem. Un augi ir arī rūpnieciski ražotu produktu izaivielas. Mēs audzējam augus agroekosistēmā un augu selekcija ir sava veida evolūcijas pierādījums. Ģenetis, ģenētiski rezistenti augi um, ir iespējams tādus izaudzēt un <clears throat> klimata izmaiņās audzēt augus, kuri ģenētiski būtu izturīgi pret sausumu, ir ļoti svarīgi. Auga selekcija nav nekas jauns, jo pirms daudziem tūkstošiem gadu cilvēki izvēlējās tādus augus, kuri vislabāk atbilda to vajadzībām. Zemnieki izvēlējās eh, no graudzālēm tādus kultūra augus, kur atbild viņu vajadzībām, un mēs ieguvām patreizējo pieejamo augu daudzveidību, piemēram, eh, tomāti ķirštomāti sākotnēji tika selekcionēti no kaitīga un indīga tomātu auga. Tomēr selekcija mums ir jāpadara efektīvāka un ir jāmācās no dabas, to jau mēs esam darījuši. Piemēram, ir zināms, ka eh, sēka, ka tikai 17. gadsimta beigās tappa zināms, ka ir nepieciešams sievišķais un vīrišķais augs, lai būtu turpinājuma. Un pirmais bija Mendelis, kurš ievies savus selekcijas noteikumus. Mēs um, tikai pagājušajā gadsimtā izpratām, kas notiek molekulārā līmenī. Zinātne mums ir sniegusi jaunas uh, zinātniskās metodas, piemēram, molekulāros eh, marķierus, un tomēr jau pagājušā gadsimta 20. un 30. gados eh, parādījās specifiskas selekcijas metodas. Katru reizi, kad parādās jaunas tehnoloģijas, eh, mēs balstamies uz dabīgo evolūciju, piedāvājot jaunas risinājumus. Šobrīd mainās arī lauksaimniecība. Visiem lauksaimniekiem ir nepieciešams labs sēklas materiāls, uh, neatkarīgi no tā, vai mēs sēklu izmantojam savā mazdārziņā vai lielos apmēros. Mm, pāri par 200 uzņēmumiem Nīderlandē nodarbojas ar selekciju, kas nodrošina labu sēklas materiālu mūsu lauksaimniekiem. Uh, un katru reizi, paraugoties atpakaļ vēsturē, mēs esam labāk izpratuši, kas tad notiek. Šī tā saucamā melnā kaste, kurā sākotnēji notika neparedzama selekcija, katru reizi mēs esam uzlabojuši un vēlreiz uzlabojuši paredzamo. Un e, pēdējā notikuma attīstība zinātnē arī iet tādā pašā virzienā. Un tomēr ir bijusi arī krust selekcija. Un e, tādējādi mums ir izdevies e, daudz precīzāk veikt selekciju. Pēc eh, manām, pēc, pēc manām domām ir mazliet jāpaskatās arī uz ētiskajiem aspektiem, uz drošības aspektiem, un šobrīd par uh, šiem jautājumiem tiek runāts jau daudz vairāk nekā par selekciju kā tādu. 2001. gadā tika pieņemta pirmā ģenētiski modificēto augu regula, un eh, lai arī tie būtu ēdama augi vai, no, vai kokvilni, no kuras tiek veidota mūsu, no kuras tiek ražotas mūsu drēbes, tas attiec uz šo regulu. Eiropā ir tikai um, viens uzņēmums, kurš nodarbojas ar ģenētiski modificētas e, kukurūzas e, ražošanu un tās sēklām, bet tas ciešā veidā ir saistīts arī ar varas aspektiem. Un e, šobrīd mērtiecīga mutagēnu ielikšana gēnos jau notiek zinātniski pierādītā veidā. Protams, ka ģenētika ir bioloģijas apakšzinātne, bet mērtiecīga mutaģenēze izvairās no nevajadzīgajiem blakus efektiem pretēji dabā notiekošajai mutaģenēzei. Un eh, no ekonomiskā viedokļa augoties, vai mēs tiešām gribam redzēt, lai tikai lielie uzņēmumi varētu izmantot šīs metodas, taču nē. Bet varbūt svarīgāks ir jautājums, vai šīs metodas, kuras izmantojam, atbilst mūsu mērķiem. Lauksaimniecība attīstās. Jūs šobrīd diskutējat par jauno KLP, kurai ir izvirzīti ļoti augsti mērķi. Tātad pati par sevi augu selekcija jau neatrisinās lauksaimniecībai šodien uzliktos izaicinājumus, un tomēr augu selekcija var palīdzēt. Pirmais - ilgtspējība un izvairīšanās no pārtiks šķērdēšanas. Mēs varam audzēt labāk un vairāk, mazāk izmantojot ķimikālijas. Augu selekcija nodrošina arī pret slimībām un kaitēkļiem izturīgu augu veidošanu. Uh, Tādējādi augi kļūs izturīgāki pret klimata izmaiņām un nodrošinās labāku pārtikas produktu ražošanu, piemēram, tādu pārtikas produktu ražošanu, kuri būs ilgāk uzglabājami un tālāk pārvadājami. Nākamais augstas kvalitātes visiem pieejama barības vielām bagāta pārtika. Mēs nevēlamies redzēt eh, tādus augus un dārze, augļus un dārzeņus, eh, kuri negaršo ne pēc kā. Piemēram, kvalitatīvi tomāti. Es eh, vēlētos dzirdēt, tas jau mums visiem patīk, un ja kāds ir citās domās, tad man to pasakiet. Piemēram, cilvēki, kuriem ir glutēna nepanesamība, varēs ēst kviešus, kuri ir specifiski selekcionēti bez uh, līmvielām. Trešais zinātne un pētniecība, tai ir no zinātnes un pētniecības institūtiem jānonāk uz zemes, lauksaimnieka zemes. Ir ļoti daudz šo, šī saikne eksistē un tomēr tai ir jābūt vēl efektīvākai. Mēs eh, vēlamies Eiropā vairāk audzīt proteīna augus, un mēs vēlamies to audzēt mazā uz mazāk lauksaimniecību izmantotās zemes, jo mēs vēlamies kā palielināt pilsētu vidas telpu, tā arī labāk aizsargāt augu, labāk aizsargāt vidi. Ja mēs nebūtu palielinājuši lauksaimniecības ražošanas efektivitāti, kas pēdējos gados ir pieaugusi par 70%, tad mēs nebūtu sasnieguši patreizējos eh, augstumus. Un tomēr izēvielu labāka izmantošana ir svarīga un, eh, lai saglabātu vides veselību un nodrošinātu Eiropas CO2 mērķus, mums ir nepieciešams eh, efektivizēt augsnes izmantošanu. Uh, Šobrīd Eiropa ir vadošā augsnes izmantošanā un pārtiks ražošanā, un mēs dalāmies ar savu pieredzi arī ar citiem. Tātad augu selekcija ir ļoti spēcīgs rīks, un tomēr tā norit ļoti lēni. Uh, atkarībā no kultūras un no mērķiem jaunas šķirnes izveidošana un palaišana tirgū prasa no 6 līdz 30 gadiem. Mēs nevēlamies, lai lauksaimniecība būtu piesātināta ar ķīmiju no zemes līdz šķīvim. Nē, mēs vēlamies daudz labāku un veselīgāku lauksaimniecību. Tāpēc jūs, politikas veidotāji Eiropā, jūs padariet šos rīkus pieejams. Jums ir jālemj, vai GMO regula tiks paplašināta arī uz augiem, vai arī mm, selekcija notiks lēni un tomēr ar tradicionālām metodēm. Uh, Tie esat jūs, kuri nolems, vai sabiedrības attīstība un arī ētiskie jautājumi to visu ietekmēs. Vai ķimikālijas var palīdzēt uzlabot garšu vai veselību. Jebkurā gadījumā es ceru, ka mums šodien būs auglīgas diskusijas un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem un diskutēt arī nākotnē. Paldies! bardzo dziękujemy. W tej chwili poprosimy. Priekšādātājs saka lielu paldies. Paldies. Tālāk došu vārdu Žuljēnam Mantē. Viņš ir no Frons Limuzin uzņēmuma, no Limuzīnas reģiona Francijā, Pordela Nostrādā un strādā ar lopkopības selekciju. Lūdzu, jums vārds. Merci, monsieur le président. Oh, paldies priekšādātā, paldies par šo uzaicinājumu dāmas un kungi, godātie deputāti. Gribu teikt paldies pirmām kārtām Žanam Polam Denano par to, ka viņš mūs uzaicināja šurp, viņš ir no mūsu reģiona un ļauj mums runāt par lopu selekcijas metodēm un mums problēmām. Runāšu ar jums par jaunām selekcijas metodēm, ko izmantojam lopkopībā. Nereti Pārsvarā, kad runā par selekciju, domājam par augiem, bet nē, pastāv arī milzīgas iespējas tehniski izmantot selekciju arī audzējot lopus. Tā ir tāda ļoti plaša joma, un tāpēc savā uzstāšanās reizē vairāk pievēršanos, pārdiešos pārsvarā gēnu rediģēšanas metodei, un, lai ilustrētu savus priekšlikumus. Lai jums dotu nedaudz kontekstu, pastāstīšu, ka es šobrīd esmu šīs jaunās te metodas izmantotājs un nevis kā eksperts eh, šīs tehnikas izstrādes jomā. Nu, šajā ainā jūs redzat vietu, kur es strādāju, tas ir Poldaļā no, tas ir, tā ir mītnes vieta limuzīnu lopu audzēšanā Francijā, Francijas pašā sirdī. Jāsaka, tā ir tā visai unikāla struktūra. Šeit mēs apvienojam visu veidu struktūras, kas nodarbos ar ģenetisko selekciju un gēnu uzlabošanu limuzīnas te teritorijā. Ir jāapzinās, ka e, tie, kas vada šo mūsu struktūru, faktiski ir paši audzētāji un nevis kaut kāda privāta uzņēmuma, viņi ir valstu pārstāvi, tātad šī ģenetiskā uh, selekcija, vismaz lopu, limuzīnas lopu kontekstā tie, notiek uh, Um, šādā kontrolētā veidā, un tas ietekmēs situāciju. Tālāk par šo struktūru. Es darbojos pētniecības un izstrādes departamentā. Mēs nākam klajā ar piedāvājumu selekcijas metādas lopaudzētājiem. Uh, Un šai pēdējā laikā mēs, piemēram, strādājam pie gēnu selekcijas, respektīvi cenšamies DNS līmenī identificēt tās vietas, kas ir atbildīgas par konkrētiem fenotipiem, kas pēc tam parādās lopos. Nu, tas, kas varētu būt nozīmīgi vai nu gaļas vai lo, piena lopa audzēšanā. Tātad tad mēs cenšamies identificēt šos mm, DNS, tos modificēt, lai uzlabotu lopu kvalitāti. Gēnu rediģēšana ir ļoti plaša joma, un domāju, ka tur vēl daudz kur, kur izvērsties. Šobrīd jau mēs tātad identificējam šīs gēnu jomas, kuras varam tad rediģēt, grozīt. Otram kārtām šai organizācijā pārvaldu selekcijas programmas. Jūs redzat šajā ainā, ka mūsu mērķis eh, faktiski ir parādīt, ka, lūk, ir 1500 eh, audzētāji, kas līdzdarbojas mūsu organizā, organizācijā un kā, un cik, cik viņiem ir lopu un tā tālāk. Gribu vēlreiz teikt, ka mūsu mērķis ir radīt tādu, tādas, tādas lopu paudzes, kas, eh, kur šos gēnus varētu noteikt paši audzētāji, vienlaikus uzturot arī ģenetisko daudzveidību tā, lai tā varētu tikt uzturēta un to varētu darīt uh, paši audzētāji un nevis privātu uzņēmumi. Es domāju, ka mm, tas sasaistīsies ar tēmu, par ko mēs runāsim pavisam drīz, respektīvi par patentu jautājumiem attiecībā uz lopkopības eh, konteksta audzēšanas metodēm. Mēs iestājāmies par to, ka mm, gēnu rediģēšanas tehnika metoda tiek izmantota, bet tāpat laikā mm, šīm metodēm ir jābūt audzētāju kontrolē, uh, lai viņi varētu nodarboties tālāk ar šo, celēt, se, mm, šo selekciju. Lūk, nedaudz vēsturiskā sainas par to, kā tas attīstījies pēdējos 40 gadus. Jūs redzat, kā šīs līnijas attīstās ģenētiskā līmenī ehm, pēc attiecīgajām pazīmēm un iezīmēm, te jūs redzat, sarkanais ir ehm, apnešanās, redzat, ka tas ir samazinājies, savukārt eh, piena spēja, pienspēja ir pieaugusi, un tā tālāk, un tā joprojām. Gadu gaitā esam strādājuši pie dažādām tehnikām, lai uzlabotu šīs e, īpašības ar dažādām metodēm. Nu, jāsaka, ir jomas, kur nav tik labi veicies, bet, nu, katrā ziņā pie šīm jotām strādājam ne tikai Francijā, bet arī visur pasaulē. Un tad mēs iz, esam izstrādājuši ciltslietu stacijas, izveidojuši ciltslietu stacijas, kur mēs attiecīgi kaut kādos apstākļos šos dzīvniekus testējam un varam nodarboties ar tiešām tādu ģenētisko vērtību selekcionēšanu. 96. gadā tika ierosināta jauna, jauns, ierosināts jauna matemātiska mm, metode, uh, blup metode animālu testēšanai, kur tiek runāts par uh, labākajām lineārajām prognozēm attiecībā uz dzīvnieka pazīmēm. Un te jūs redzat, ka no šī brīža jāsaka krietni uz augšu pieaugušas atsevišķas līnijas uh, šai morfoloģijā. Mums izdevies palielināt arī dzīvo eh, lopu augšanas spēju, tātad eh, svars pieaudzis un tā tālāk. Eh, redzat, atsevišķās jomās, kā apnešanās jomā, tā šī līnija ir gājusi uz leju, jo tas saistīts arī ar to, ka viens no, viens no š, daži no šiem geniem izslēdz citu gēnu un tālāk attīstību un tam līdzīgi. Nu, dzimspēja samazinās, savukārt pieaug lūk svars pie nošķiršanas un tam līdzīgi tādas eh, atsevišķas eh, pazīmes, ko mēs selekcionē, selekcionējam. Savukārt violetā līnija saglabājas, kā jūs redzat, vienādā līmenī slāpšanas spēja. Nākamais slaids. Svarīgi arī saprast, kāda ir kopumā šī ģenētiskā arhitektūra pazīmēm, ko izmantojam uh, selekcijas programmās. Te jūs redzat, kurās zonās mēs nodarbojamies ar selekciju, kā tās tiek sauktas attiecībā uz KTL, jeb, kvalitat, jeb kvantitatīvās iezīmes lokusiem, te potenciāli pastāv gēnu rediģēšanas iespēja un arī pamatgēnam tieši tāpat varam izvēlēties šo QTL un pamatgēnu, un tam var būt ļoti būtiski ietekte tālāk uz fenotipu. Problēma šobrīd ir tāda, ka šī, šo jomu rediģēšanai, gēnu rediģēšanai vajadzīgs ilgs laiks. Un pie selekcijas, gēnu selekcijas strādājot, eh, ir arvien vairāk genotipu, arvien eh, plašāk šī dēnas variācija. Un tikai tad, kad tiek identificēta tāda labāka gēna, ir iespējams salāk mērtiecīgi e, nodarboties ar rediģēšanu. Ir arī tomēr vairākas metodas, kas tiek izmantotas no jau pārpa 20 gadiem. Nu, piemēram, šis e, bezragu gēns, pie kā esam strādājuši, tas ir diezgan e, tāpat laikā noteicošs. Tas ir dominējošais gēns. Uh, limuzīnu lopu populācijā šāda veida ragu fenotips ir 95% šobrīd, un savukārt tikai 5% ir e, šie bezragu lopi. Un pie tā var strādāt. Tāpat laikā vienlaicīgi vēlamies uzlabot arī dzīvnieku labturību, e, palīdzēt audzētājiem Un šādā veidā šos gēnus rediģējot, vairāk virzoties uz bezragu lopiem, mēs viņiem to varam arī palīdzēt. Turklāt pēdējā laikā esam arī mēģinājuši šeit selekcionēt tādus gēnus, kas limuzīnu lopu populācijā nav bijuši pieejami. Tātad tā ir tā, tāda pašreizējā uh, atgrieziniskā krustošana, ar ko nodarbojamies. Hmm, šīs tī, tīrās limuzīnu lopu šķirne tad tiek papildināta ar gēniem, Eh, no populācijas, kas nav limuzīna lopi, bet, nu, tā tad, lūk, to saucam par atgrienisko krustošanu. Tā arī tāda klasiska krustošanas metode, selekcijas metode, un tā tad procentuāli ir kaut kāds eh, gēnu skaits, kas paliek no limuzīnu šķirnes lopiem, un tad pēc tam eh, atgriezieniskas krustošanas rezultātā palielinam šo procentu. Tas ir ļoti garš process vajadzīgi vairāk kā 20 gadi, lai varētu šādus jaunus gēnus ieviest. Tātad te ir tāds laika faktors. Bet šī gēnu, tef, bet ja mēs uzlabosim šeit citu, radīsim tālāk gēnu reģēšanas iespēju, tad šis process varētu pātrināties. Svarīgi saglabāt arī šo progresu vienlaikus, neaizmirstot par ģenētisko daudzveidību. Uh, jo, kā jūs redzējāt iepriekšējā ēnā, šī, šāda veida krus, at, at, atgriezieniskās krustošanas rezultātā gēna daudzveidība tiek mazināta, bet tā ir jāsaglabā eh, kaut kādā paralēlā veidā. Citādi mēs sagrausim šo šķirnu struktūras kopumā. Turklāt mērķis, piemēram, lielo pražošanā, ņemot vērā, ka tas ir tāds garš process, piemēram, atšķirībā no trušiem, ir būtiski palielināt efektivitātes selekcijas programmām, ņemot vairāk ir ilgs dzīves cikls. Nu, jāsaka, šīs selekcijas, eh, jaunās selekcijas programmas neatstās, neaizstās pa, pagaid, pašreizējās programmas, bet gan nāks kā papildinājums. Turklāt jāsada arī pie sociālās un politiskās pieņemtības līmeņa. Uh, Daudz kur, piemēram, komercializētā veidā tiek aizliegts izmantot ģēmē, ģēmo rediģētus, šādi selekcionētus dzīvniekus. Bet pasaulē tas ir iespējams, bet Francijā, Eiropā mēs ļoti labi zinām, ka šādas metodas nes rezultātus. Tās ir citas valstis jau ir aizstāj, aizsteigušās mums priekšā šai jomā. Un tieši šādu tehnoloģiju dēļ tas ir šo progresu guvušas. Un tas ir diezgan katastrofāli mums jāsaka šai gadījumā. Turklāt, ja mēs nespējam savukārt noteikt izsakojamību šāda veida selekcionētiem dzīvniekiem ārpusē, es, tad, tad pēc tam. Tad, tad varbūt ļoti sarežģīti to, arī to pēcteču pēc tam eh, kaut kādā šādās ķēdēs ievietot. Uh, Arī klonēšanas tehnikas eh, tiek šur un tad jau tiek izmantotas, piemēram, membriju klonēšanā un tam līdzīgi. Šā, jā, jāsaka, gan šī tehnoloģija šobrīd ne, vēl pagaidām nedarbojas tik labi. Un arī Eiropā mēs nenodarbojamies ar dzīvnieku klonēšanu komerciāliem nolūkiem. Protams, ka pieņem, šī ētiskās pieņemības aspekts arī ir svarīgs eh, jauno biotehnoloģiju ieviešanā. Uh, Un šī gēnu rediģēšanas tehnika tiešām ir svarīgs novatorisms. Un tāpat laikā mums ir vajadzīgas zināmas garantijas, ka, nu, piemēram, šie dzīvnieki, kas tie tajā izmantot, ir tādi, nu, dzīvot spējīgs materiāls, un darbs norisinās kvalitatīvi. Kā jau teicu, pats es neesmu šo metāžu eksperts, un tāpēc mēs vienmēr ar viņiem konsultējamies pie dažāda veida sīkākām detaļām, secinājumiem limuzīnu lopu asociācija, kas šobrīd nodarbojas eh, pie mums ar šīm selekcijas programmām, vienmēr devusi priekšroku novatoriskiem risinājumiem un vēlas ierosināt, piemēram, arī lopaudzētājiem izmantot tādas metodas, kas ļautiem saglabāt konkurēt spēju, gūt iztiku un izmantot samniecību ekonomiski ilgspējīgā veidā. Nu, tāpēc gribu uzstāt uz to, ka mums ir vajadzīgs zināms garantijas šīs metodas tālākai izmantošanai. Nu, no pozitīvās puses raugoties. Tas, ko mēs darām, ļauj mums eh, pretoties klimatu pārmaiņu radītēji ietekmei. Mēs varam izstrādāt straujāk šādus uh, pielāgotus gēnus, kas varētu pretoties, eh, piemēram, nezinu, karstumam, eh, parazītiem un tam līdzīgi, eh, tāpat ērcēm un tam līdzīgi. Ši, desmitiem gadu neesam varējuši šīs problēmas atrisināt un bijusi ļoti augsta dzīvnieku mirstība, piemēram, šo ērču slim, pārnācāto slimību rezultātā, bet tagad varam sākt no tā izvairīties. Nereti pētniecības procesā tiek identificētas ļoti interesantas lietas, un, bet ir vajadzīgi 20-30 gadi, lai šāda veidā identificētas, uh, identificētas procesi varētu tikt piemēroti praksē. Mēs vēlamies, lai tas notiktu ātrāk, un šī pētījuma rezultāti nonāktu pie audzētājiem straujāk. Tātad, lūk, šī tehnika ir visai daudzsološa, bet tā ir atkarīga arī no sociālās pieņemamības, um, tātad reputācijas sabiedrībā. Paldies par uzmanību! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdam Īvam Berto. Viņš ir no Indre, pētniecības direktors, no tās komitejas, kurā strādāja līdz tam, jo man tīri morālā aspektā neapmierināja tas darbs, ko mēs īstenojām to brīdi. Uh, ehm, nu, tādas pieejamības zināšanām pilsoņu starpā Un tāpēc es nolēmu, ka strādāšu pie tā, lai sabiedrība būtu vienkārši labāk informēta par visām šīm lietām. Nu, lūk, te tāds eh, sīkā drukā teksts, bet, nu, tie tie varbūt, eh, nu, pēdējie 50 gadi, kuriem centos strau, cenšos strauji iziet cauri, runājot par NBT šīm disruptīvajām metodēm. Kā jūs redzat? šīs dažādās izmantotās metodas faktiski ne, nav nekad atbilstīgi savā starpā sav, salīdzinātas. Jūs redzat virkni jau, jautājumu, kas būtu jāuzdod attiecībā ar šīm metodēm. Un viena otra nesus arī ļoti negaidītus rezultātus. Un jāsaka, nu, apmēram pirms desmit tūkstošu gadiem aizsākās šī tradicionālā selekcionēšana. Tas ir tā, tāda milza čūska, nu, ja raugāmies uz mutaģenēzi kā tehniku, tad tā pastāv tikai 50-50 gadus. Un tas, jāsaka, kopumā ir tikai pavisam neliels gabaliņš šīs ļoti garās čūskas, jeb selekcijas procesa. Un tātad proporcionāli šīs metodas nav tādas, kas tradicionāli iestrādājušās mūsu darbībā. Tāpat arī virkne, pastāv virkne problēmas ar NBT metodēm, kas tikušas identificētas, jo pastāv dažādas neparedzētas blaknes, un to ir daudz. No vienas puses arī nav zināms, kāda ir sadarbspējas ar visiem šiem gēniem. Attiecīgi nevar tikt izvērtēti riski. Pastāv arī grūtības ar genotipu un fenotipu sasaisti. Šajā gadījumā uh, pastāv problēmas. NBT metoda. Un tieši tāpat kā ģēmo gadī, transģenēs ģēmo gadījumā pastāv blakus mutācijas, kas netiek regulētas. Tā rezultātā tas viss ir tik ārkārtīgi neparedzami, ka tās mola metoda šobrīd un visa veida šīs metožu izmantošana, ar dažāda veida sekvencēm un tam līdzīgi, pēc tam krismu pam un tam līdzīgi mm, tiek izmantotas, un neviens negrib uzdot jautājumu, kāpēc tas viss darbojas tieši tā, bet Um, problēma ir tā, ka šīs metodas izmantošana tiek pātrināta, paplašināta, un neskatoties uz visām šīm mutācijām, epimutācijām, um, rētiņām un tam līdzīgi, process virzās uz priekšu un ir problēma. Nelga ar kādām metodēm mēs to nedarītu. Visas šīs um, atgrieziniskās krustošanas eh, pēc tam vairs nav reversējums rezultātā ļoti lielā mērā zūd tā pamata bāze, tā tīrā bāze plānu augu ģenēzē un materiālā. Tā netiek saglabāta un atgriezeniskā ceļa vairs nav. Atsevišķi operatori, piemēram, šobrīd jau sāk tomēr domāt par to, veidot tādas kā klimatizētas telpas, kur šie augi tiek glabāti, nu, ļaujot tiem saglabāties pašreizējā dabiskā līmenī bez mutācijām. Augu gēni ir ļoti dažādi. Pats ar divām eh, kukurūzu šķirzēm, šķirnēm ir tik ārkārtīgi liels atšķirības, ka tas pat nav iedomājami. Līdz ar to var konstatēt, nu, gan drīz tā kā starp cilvēku un pērtiķi tik liels ir atšķirības. Un Šajā gadījumā tie, kas savukārt tie, kas vēršas pret NBT, izmanto tādas molekulārās bioloģijas kaķus, kas nāk no 70. gadiem un faktiski nepārstāv pašreiz zināmo informāciju un situāciju. Iespējams, visas šīs NBT izmantot, lai identificētu vienlaikus izmantoto metodi, lai identificētu izējas materiālu un procesu. Tātad tas var, piemēram, notikt, lai identificētu kaut kādus neapres, neapstiprinātus, nezināmus ģēmo un tam līdzīgi. Tas ir tā kā tāda vesela matricas pieeja, ko izmantojam. Tas ir līdzīgi, tad tikpat revolucionāri kā, piemēram, pirkstu nospiedumu pētījumu, tam līdzīgi. Tad, tad lūk, šos um, ehm, salikcionētos uh, eh, pasākums ar NBT metodu varam atgriezeniski identificēt. svarīgi šeit arī, tā kā Eipni saka, sagādāt šo, pie, šo pierādījumu nastu, lai varētu biometrijā izmantot to visu. Šāda veida matricas pieeja nozīmē. Un šādā veidā var to izmantot arī, mm, lai um, lai identificētu tālākas iespējas. Nu, tālāk svarīgi domāt arī par retoriku un komunikāciju. Nu, piemēram, viena lieta, kas ir tie, kas slavinā visu dabisko un tam līdzīgi, un pēc tam eh, pilsoņu aptaujas tomēr sāk rādīt, ka viņiem, jo jo gēnu rediģēšana var notikt arī nemaz netik precīzi. Tas nav tā, ka tāda snaiperu šaušana, tas viss ir cita, tas pavisam cits process. Tātad secinājumā pat, lai nošķirtu šīs metodas viena no otras. Un produkti, kas tiek pakļaut šāda veida metodām, nevar tikt uzskatīt. Un mēs nedrīkstam prasīt zinātniekiem nākt klajā jau ar kaut kādiem izstrādātiem socioekonomiskiem secinājumiem, kā tas tika darīts, piemēram, Francijā, tai komitejā, kurā es strādāju. Bardzo dziękujemy. W tej chwili przechodzimy do pytań. Paldies. Un mēs nonākam pie jautājumu sādaļas. Pašlaik ir tāda sarežģīta situācija. Ir plānots vēl viens prezentācija panelis ar vēl vienu jautājumu sesiju. Tāpēc mums ir vajadzīga disciplinētība, un jūsu jautājumiem tiks atvēlēta tikai viena minūte runas laika. Lūdzu, centieties izteikties lakoniski, un kā pirmais runās Eņjūkungs. Paldies! Es ceru, ka jaunās selekcionēšanas metodes eh, palīdzēs nodrošināt toleranci pret slimībām, nevis rezistenci. Tas ir pirmais komentārs par limuzānas eh, pārstāvi. Kādas problēmas ir ar šiem dzīvniekiem? Viņa ļoti dzīvelīga, viņa lec pāri eh, žogiem. Vai jūs varētu izmantot jaunās tehnoloģijas, lai viņus mazliet nomierinātu? Un visu beidzot tika teikts, ka daži cilvēki uzskata, ka uh, klimata pārmaiņas ir dabiskas. Nu, es uzskatu, ka saules cikli ir dabiski, uh, paisam un bēgumi ir dabiski, tāpat arī um, ledāju pārmaiņas ir dabiskas, un es uzskatu, ka arī klimatu virza dabiski faktori, un pat zaļie lobby nevar neko darīt, lai to apturētu. priekšsēdētāji, paldies. Pateicos arī koordinatoriem par to, ka viņi ņēma vērā man ierosinājumu organizēt šo uzklausīšanu, taču man ir jautājums. Šeit parlamentā bieži vien izceļas emocionāls diskusijas, kas nemaz nav zinātniskas. Mums ir vajadzīga pārtika, mums ir vajadzīga, ar, uz kurām balstās viss, taču kā nodrošināt to, ka virzība parlamentā notiek pareizi. Un, lai mēs varētu nospraust īstās robežas, kas ir pieļaujams attiecībā uz dzīvniekiem un augiem un kas nav pieļaujams attiecībā uz cilvēkiem, es labprāt dzirdētu atbildus to un paldies par lielisko prezentāciju. Es jau pieteikšu divus, lai mums ietu ātrāk. Paldies priekšsēdētā. Pēdējos 30 līdz 40 gados eh, simtiem, ja ne tūkstošiem šķirņi ir pazudušas, Eh, šķirņu arhīvos ir pieejamas daudzas šķirnes ar plašu gēnu spektru tolerancēm un rezistencēm. Manā dārzā viena ir 12 šķirnes tomātu, un tāpēc es uzaicinu visus eh, tos nogaršot. Manējie noteikti garšo labāk par jebkādiem citiem, bet runājot par pirmo prezentāciju, mm, ja jūs būtu bijuši šeit un dzirdētu uh, prezentāciju, uh, Eh, par eh, augšņu kvalitāti, par to, ka eh, produktivitāti varētu palielināt par 58%. Ja mēs rūpētos par augšņu kvalitāti, tad jūs izskatītu arī citus risinājumus. Es neiebilstu pret ģēnu inženieriju, tomēr es uzskatu, ka ir nepieciešama analīze, bet pret genoma mainīšanu es iebilstu, runājot par limuzānes referentu Viņš teica, ka viņi nevēlas, lai zemnieki ciestu multinacionālo koncernu priekšā, taču um, kā tas ir iespējams uh, gēnu tehnoloģiju priekšā, ja nav pienācīga marķējuma, lai mūsu iedzīvotāji un vēlētāji lielveikalā paši varētu izvēlēties, vai viņi pērk šādus produktus vai nē. Paldies! Un tālāk vārds uh, eh, Belderkungam un pēc tam Hazenkampa kungam. Paldies priekšsēdētāji! Pateicos par lieliskajām prezentācijām Un man ir divi komentāri vai jautājumi. Šis darbs ir ļoti būtisks, bet vai ir konkrēti piemēri, kur šīs tehnoloģijas ir piemērotas? Un tālāk man interesē skaidrība attiecībā uz tiesību aktu jomu ir būtiski arī, lai šīs uzklausīšanas uh, iesāktais darbs turpinātos pēc tam Hāzenkampas kundze. 90. gados rūpniecība izmantoja spēcīgu lobiju pakalpojumus attiecībā uz gēnu mm, modifikāciju, taču iedzīvotāji diezgan labi zina, ko viņi zina un ko viņi nevēlas. Jūs pieminējāt transģenēzi un visu kaut ko citu. Eh, tās visas ir tehnoloģijas, lai mainītu eh, ģenētisko materiālu. Jūs pieminējāt izsekojamību, marķēšanu un tā tālāk. Tas ir normatīvi paredzēts un tas ir eh, patērētāju un lauksaimnieku interesēs. Ir vienkārši jānodrošina izvēles brīvība. Uh, Un es gribētu zināt, kā tad eh, ražotāji to plāno panākt, proti, lai būtu šī izsakojamība. Es domāju, ka. Es abām komitejām, kuras kopīgi ir vedojuša uzklausīšana. Un tomēr man skandalos liekas sekojošais fakts, ka eh, šis eh, tomāts sesijas laikā izplata un pa brīvu dod tomātus Es uzskatu, ka tas ir uzņēmuma propagandas tipisks piemērs ietekmēt institūciju, kas pieņem lēmumus. Es pieprasu, lai nekavējoties tas tiktu pārtraukts un lai tiktu izskatīta procedūra, kā vispār viņu ko tādu varēja uzsākt. Bet tagad pie tēmas atpakaļ. Uh, Šodien jauno te, jaunos selekcijas tehniktodas ir tādas pašas kā GMO, proti izveidot šķirnes, kuras būtu izturīgas pret uh, kukaiņiem un dažādiem parazītiem un tā tālāk. Ka šodien, kad mums ir iespējams atrunāt tehnoloģiju izmantošanu un ka tehnika ir meli Yes, thank you very much, uh, Chair, and thank you very much uh, for, the, for the speakers. I think... Um... Hoitamā kungs, es domāju, ir ļoti jauki, ka ir arī trāk mēs veicam šo selekciju, jo ātrāk mēs varam rast risinājumus. Piemēram, bioloģiskajai fermai ir nepieciešams sāki pret uh, slimībām. Ikvienam uh, tradicionāliem lauksaimniekiem un bioloģiskiem lauksaimniekiem ir savs labums no selekcionēšanas, bet par citiem aspektiem, piemēram, par ietekmēm, kāda ir ietekme uz vīru, skatāms par jaunām selekcionēšanas tehnikām, uh, Um, sāksim uh, vest atklātas diskusijas par šo jautājumu. Tālāk Jārkungs. Es piekrītu pilnībā kolēģim Hoitamā, viņš labi visu pateica. Uh, Tāpēc man ir tikai daži īsi jautājumi. Pirmais jautājums ir tāds, mēs zinām, ka selekcionēšanai ir vajadzīga mutācija. Jūsuprāt, vai būtu pareizi izšķirt starp dabīgām un nedabīgām selekcionēšanas metodēm? Jūs diskutējāt par šām jaunajām uh, selekcionēšanas tehnoloģijām, un uh, tās tika pieminētas kā nedabīgas, tad jautājums, vai ir jāizšķir starp dabīgajām un nedabīgajām metodēm. Tālāk jaunās metodas ir svarīgas lauksaimniekiem un MVU. Vai mēs varam garantēt lauksaimniekiem izvēles iespējas? Trešais. Vai būtu iespējams Eiropas Savienības stratēģijas uh, līmenī panākt kādus uzlabojumus? Paldies, tālāk vārds Denano un pēc tam vēl nākamajam runātājiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Izmantot jaunās tehnoloģijas ātrākai selekcijai, tas jau nav vienīgais jautājums, kāda ir sociālā akceptētāja par šīm uh, prezentācijām. Tas bija ļoti interesantas, un man ir uh, komentārs par vienu no pirmajām prezentācijām. Mēs uh, ļoti daudz uh, runājam par dažādām metodēm un tiek izmantotas aizvien um, izsakojamības iespēja būtu ļoti svarīga no pārtikas uh, drošuma viedokļa un vai būtu iespējams panākt arī atbilstīgu marķējumu. Jauno tehnoloģiju izmantošana. Šobrīd eh, selekcijā tiek izmantota vesela virkne jaunu tehnoloģiju sēnī, jaunas sēnītes izveidots, kuru uh, selekcija vispār nav atrunāta. Šīs uh, tehnoloģijas mums, ka uh, augi un dzīvnieki, kur ir pakļauti šīs jaunās tehnoloģijas selekcija, netiek uzskatīti par ģēmo. Es tirgu bez jebkādas kontrolas. Kā Eiropas komisija nodrošinās to, lai šādi. Jā, vispirms es vēlētos uh, pateikt, ka ir jāuzzina, kā jau šeit izskanoja, vai likumdošana attieksies uz jaunajām tehnoloģijām vai nē. Un, lai to uzzinātu, ir jāizvērtē, vai tas pats risks, kas tika ņemts vērā, kad tika aizliegti ģēmo ar likumdošanu, ir iestrādāt šajās tehnoloģijās. Tātad, Berto kungs, jūs runājāt par FE un, un kā, kāda būs šo, šo efektu, kādas būs šo efektu sekas gan uz vidi, gan uz eh, bioloģisko daudz, un, un kā, kāda būs šo, šo efektu, eh, kādas būs šo efektu sekas gan uz vidi, gan uz eh, bioloģisko daudzveidību. Jūs jau teicāt, ka šobrīd šīs uh, tehnikas izmantošana neļauj paredzēt iespējamās blakus parādības. Kā jūs to vērtējat? Otrais - sakojamību. Kā jums šķiet, eh, to vajadzētu ierakstīt likumdošanā? Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Es eh, vēlētos atgriezties pie Huitemā kunga. Uh, Es eh, saprotu, ka jautājums vairāk ir saistīts ar to, kurš tad iegūs no tā, kurš gūs peļņu. Un līdz ko runājot par peļņu, tad eh, ir jāņem vērā, ka uh, sabiedrība ir, iz, ir veikusi uh, šobrīd ģēmo likumdošana paredz, ka tiek izskatīts uh, katrs atsevišķais gadījums, bet vai nevajadzētu tomēr izveidot kopīgāku likumdošanu? Hoislinga kungs. Jā, hoitoloģija ir izmantot selekcionēšanā, katram patērētājam ir tiesības uz to. Te mēs runājam par marķējumu, jo riska izvērtēšana ir viens no izšķirnorāda, kas ir izvērtētie riski, Un uh, tāpat arī šīs metodas augu selekcionēšanā būtu jāmarķē, jo citādi uh, kā vai patenti tiek uh, pasargāti selekcionētiem produktam nonākot tirgu. Paldies. Flanagana kungs. Taču, ja mēs paraugāmies uz cilvēkiem, kas iesaistījās augšņu diskusijā, uh, pārtikas, ja mēs pādzeļ, pāanalizētu uh, to, cik daudz pārtikas tiek izmests. Kā būtu, ja mēs optimālāk izlietotu to, kas mums jau ir? Ir jāmēģina optimālāk izmantot tie resursi, kas ir ap mums. Izskatās, ka mēs to negribam darīt. Mēs gribam vien. Un, diemžēl, vairāk laika nav. Uh, Tā tad jā, man jautājumi tap uzdots visvairāk. Par NBT eh, tehnoloģiju runājot, ir ļoti daudz eh, epimutācijas un mutācijas, un, protams, kad ir mērķi mutācijas, bet ir arī blakus vidī, ir nepieciešams zināt konkrēto geno, genomu, un eh, mēs nevaram balstīties tikai un vienīgi uz pieņēmumiem. Uh, šīs eh, mutācijas eh, un epimutācijas var būt ilglaicīgas dabas, kas iz... šobrīd eh, tā saucamā tiešā līnija nav pietiekama. Mēs šo vadošo līniju esam izmantojuši jau kopš 70. 70. gadiem, un šobrīd tā ir jāatjauno. Tātad mēs atsaucamies uz šo līniju, tīro līniju jo šobrīd modifikācijas ir būtiskas. Par ģēmo runājot, medicīnā to sauc par ģenētisko terapiju, kāpēc mēs to tā nesaucam augu gadījumā. Par izsaku publicēts vienā enciklopēdijā, un es gatavoju rakstu kopā ar citu kolēģi, kur mēs runāsim par šīm detaļām. Uh, Tātad mēs runāsim tieši par šīm atsauces un vadošajām ģenētiskajām līnijām, bet patiesībā tas jau arī ir selekcionāra darbs nodrošināt īkus. Līdz ar to, analizējot konkrēto selekcijas darbu, mums ir jāatgriežas pagātnē un jāskatās, no kā tad selekcija nāk par izsekojamību. Es um, 2005. gadā es tikos ar četriem funkcionāriem, kuri devās uz Ķīnu, un eh, tātad Ķīnas funkcionāri ieradās pie mums, un tagad, 2008. gadā, pēc 13 gadiem Eiropā, mēs joprojām runājam par šo Ķīnas rīsu ģenētisko modifikāciju, kas nevēlam ieradās uz mūsu laukiem. Kur tad ir problēma? Problēma ir likamais. Mums ir jāizsako līdzi postkomercializācijai. Piemēram, Ķīnas um, mo ģenētiski modificētā kokvilna tā tad eh, ir spējīga augt gandrīz bez pesticīdiem, un problēma jau tā nav prātīgi milzīgu ražu, bet kurai pesticīdu daudzums arī ir milzīgs. Tas ietekmē kā apkārt augošās kultūras. Tā tad eh, kokvilnas audzētājiem ir jāizmanto eh, pesticīdi, bet kā tas kopumā nāk par labu. Okay, thank you very much. Eh, paldies. Eh, tiešām laika mums nav daudz. Te popularizēt kādu konkrētu kompāniju, es tikai vēlējos pateikt, ka tomāti tirgū ir bezgaršīgi. Salīdzinot to vēlējos pateikt. Visiem lauksaimniekiem ir nepieciešams labs sēklas materiāls, un visiem lauksaimniekiem ir nepieciešama abīga pēc savas būtības. Katrā ziņā eh, vienā hektārā 160 eh, augi nav dabīgas dabas, tas pats par mutācijām. Evolūcija ir atkarīga no mutācijām, no mutācijām un selekcijas. Mēs visi esam mutanti, ja vēl atšķirotas un šūnas nogalinātas. Un eh, zināmā mērā jaunās selekcijas tehnikas arī izmanto gan pēc savas zinātniskās, gan filozofiskās dabas, bet redzu, ka man jau māja priekšsēdētājs balss no zāles, ko mēs nedzirdam. Bet tagad man teikungs, es eh, vēlētos. Eh, um, tad vienam deputātam bija nelabvēlīga, nelaba pieredze ar limuzēnas šķirnes govīm, kuras lec pāri sētām. Tā tad eh, šī limuzēnas rase šīs te hiperaktivitātes govis vairs mēs nelaižam tirgū. Es dzirdēju arī jautājumu, ka pēdējos 40 gados tāpēc, lai saglabātu šķirņu bioloģisko daudzveidību, jo, piemēram, ja ir palikušas kādā konkrētā šķirnē knapi simts risku novērtēšanai ir nepieciešama ģenētiskās līnijas izsekojamība. Tātad šobrīd mēs visas um, līnijas pārmaiņas ierakstam konkrētā datu bāzē un ceru, ka tas nākotnē arī palīdzēs. Paldies! Gonā, jo diskusijas ir daudz interesantākas par ievadvārdiem. Jau pirmajā panelī bija ļoti daudz jautājumu un eh, es eh, ceru, ka otrajā panelī šo diskusiju būs tikpat daudz un tikpat karstas. Tātad eh, Eiropas likumdošana un jaunas selekcijas tehnikas ļoti laiku, jo mēs esam pamatīgi iekavējuši. Paldies, eh, godātais priekšsēdētāja kungs, paldies parlamenta deputātiem, paldies, ka man ir iespēja šodien jums prezentēt šo ļoti svarīgo jautājumu jaunas selekcijas metodas. Tas ir svarīgi ne tikai augu selekcijai, bet arī Eiropas patērētājiem. Es, um, Eh, selekcionējam jaunas eh, dārzeņu šķirnes, kā arī to sēklas. Pāri par strādājošiem, pāri par 30 valstīm. Rīgas svān mēs ļoti cieši sekojam līdzi jauno selekcija, selekcijas tehniku attīstībām, kuras visas uh, ir ar eh, mītnes vietām Eiropas Savienībā. Rīksvān, arī Rejamarā, visi šie ir jāpiemērojas eh, kā klimata prasībām, klimata izmaiņām, tā arī patērētāju vēlmēm. Jūs eh, redziet, ka mūsu selekcijas programmu rezultātā mēs esam ieguvuši ļoti, ļoti dažādus dārzeņus. Kā jau iepriekšējā paneļa diskusijā izskanēja, uh, augu selekcijai ir ļoti gara tūkstošgadīga vēstura. Pēc tam, kad 1866. gadā Mendels ieviesa selekcijas likumus, ir attīstījusies selekcija ārkārtīgi, svā, ārkārtīgi strauji. Tiek veikta jauna e, dārzeņu krustošana un parādās jauni štammi. Uh, Mēs eh, vēlamies selekciju veikt efektīvāk, un to var panākt, izmantojot jaunās eh, tehnoloģijas, piemēram, hibrīdu selekcija, kā arī marķēta asistētā selekcija. Un eh, šobrīd gadu gaitā šīs tehnoloģijas ir strauji attīstījušās. Bet eh, ir pamats arī zināmām bažām, tāpēc ir ļoti labi, ka mēs par to diskutējam. Ir ļoti labi, ka Eiropas Savienības likumdošana ir 21. gada regulā, tāpēc ir ļoti aktuāla. Un tad jau jautājums, kas ir ierakstīts šajā slīdītē, ir ļoti aktuāls. Tehnoloģiju, ģenētiski modificētās tehnoloģijas, tehnoloģijas, kas nesniedz ģenētiski modificētu organismu un jaunas selekcijas tehnoloģijas no juridiskā viedokļa. Iemesls, kāpēc sakārtot likumdošanu ir ļoti steidzami, tas ir tāpēc, ka tādas, tāda uzņēmuma kā Rīgas Svāna mēs darbojamies eh, pasaules līmenī. Mums ir selekcijas programmas, kas ir izkaisīts pa visu pasauli, un mēs arī pārdodam savus ražojumus visprasa. Jāsaka, ka augu selekcijas līmenī galvenais uzdevums ir piedāvāt uzticamu, ilgtspējīgu un dzīvot spējīgu sēklas materiālu, lai mēs varētu turpmāk arī dabot noteikumus. Citās jurisdikcijās skaidrība jau ir, proti ir atbildēts uz būtisko jautājumu, kā piemēram Amerikas Savienotajās valstīs lauksaimniecības ministrija ir, un tagad citēju, augi, kurus eh, šobrīd tātad eh, netiek paredzēti jauni tiesiski akti, lai atrunātu šīs jaunās selekcijas metodas. Vēl bez tam augi, kuri tiek iegūti ar jaunajām selekcijas tehnikām, vismaz pēc man zināmā, tos eh, ne štāma. Tātad to var uzskatīt par dabīgu. Piemēram, saules gaismas un eh, ultravioletā starojuma ietekme uz ģenētisko materiālu noved pie mutācijām, un tas jau ir evolūcijas pamats. Tas ir novedis pie mūsu ģenētiska augu sēklu ražotājiem, ir jābūt eh, skaidrībai. Šī tehnika, CRISPR tehnika, kolekcijas metodi un eh, tās atšķirt no dabīgām tikpat kā nav iespējams. Eiropas Savienības iestādēm ir jāieraksta tiesību aktos, ko tās domā par šīm jaunajām selekcijas metodēm. Tā kā liela auga genoma izmaiņām, tad eh, es uzskatu, ka būtu ļoti grūti piemērot jaunajām selekcijas metodēm GMO noteikumus, jo tie tādi tomēr nav. Un ar šo skaisto un krāsaino slīdīti vēlētos pateikties par jūsu uzmanību. Parlamentam ir jāsniedz skaidrība ne tikai augu selekcionāriem, bet arī patērētājiem, kuri ir atkarīgi no mūsu ražotā materiāla. Paldies! Thank you indeed. Lielas paldies! Saka priekšādātājs nākamais runātājs Detlevs Barčs no BVL Berlīnas organizācijas Vācijā. Lūdzu, jums vārds uz desmit minūtēm. Yes. Thank you, Mr. Chairman, for the kind Pārstāvs gan vienlaikus arī kā zinātnieks, kas māca universitātē. Un tāpēc, nu, man vispirms eh, pirmais lēmums, ko izdarīja, bija runāt angļu valodā, tā ir zinātnes situācija. Gēnu rediģēšana, kā jau tika no nu, iepriekšēji teikts, jau tiek izmantot lauksaimniecībā, mešaimniecībā, bioekonomikā, medicīnā Nu, piemēram, viens man no, no tādiem maniem iemīļotākajiem pe, piemēriem ir GM vakcīnas kaķiem, kas tiek izmantot konkrētā gadījumā. Par šo problēmu runā, tiek runāts jau kopš 2007. gada, kad ES dalībvalsts valstis iesūtīja darba grupā pārstāvjus un tika sagatavots tehniska rakstura ziņojums 2012. gadā. Oficiāli tas joprojām vēl nav publicēts, bet jūs uzliksiet Google meklētājā šos vārdus, jūs atradīsiet šī ziņojuma tekstu kādos NVO mājaslapās un tam līdzīgi. Tika izveidot ES kopējās pētniecības centra ziņ, izveidots ziņojums, kas tika publicēts 2011. gadā un kas nes, man nav mazsvarīgi arī zinātniskās konsultatīvā mehānismu ziņojums pagājušajā gadā. EPNI atzinums, ja pārtiks nekaitīgumies tāds atzinums, priekšlikums par dažādu metožu drošumu tika sagatavots, un atsevišķas dalībvalstis jau ir pieņēmušas lēmumus attiecībā uz zināmo šo metožu piemērošanu. Vācija, Zviedrija, Lielbritānija, Īrija, Spānija un Somija to ir izdarījuši. Un šobrīd visi gaida arī uz Eiropas kopienu tiesas lēmumu, kam šim jānāk šovasar. Šobrīd esam tikai saņēmuši paziņojumu no ģenerāla advokāta, tas tika sniegs šī gada janvārī. Nu, lūk, tālāk pastāstīšu par to, kā BVL, ja mūsu iestāde interpretē šo jautājumu, kad raugāmies uz 2018 eh, eh, direktīvu attiecībā uz šīm jaunajām eh, selekcionēšanas metodēm, jeb NBT. Nu, klasiskās, protams, automātiski ietilpst šajā direktīvā 2014, bet atsevišķas gēnu rediģēšanas metodas, eh, kas nav saist, pēc likuma nav ģēmo, un līdz ar to atsevišķas eh, no šīm NBT un daudzas, protams, ir, ir tādas, kas eh, tiek saistītas nevis ar kaut ko ģenētiski modificētu, bet vienkārši māju, un tāpēc eh, atsevišķas ietilst ģēmo regulējumā un citas metodas nē. Vienkārši jāskatās uz to, cik lielā mērā abi šie loki pārklājas, kā jūs redzat slaidā. Tālāk jūs varat redzēt kopsavilkumu tam, ko ierosināja ģenerāla advokāts. Es zinu, ka tas vēl nav gan lēmums, tas bija tikai paziņojums no viņa puses, bet tas vienāks dod jau norādes par to, kā, kur virzās Eiropas kopiena tiesa. Un tātad tiek runāts par to, ka mutaģenēzes metodas, ķīmiskā selekcionēšana, radioaktīvā selekcionēšana un arī šīs, nu, zilā zīmuļa rediģēšanas metodes, visas tās novadīs pie mutācijas organismiem, mutētiem organismiem. Uh, Un tas ir eh, viens no pirmajiem kritērijiem, kas paredzēts otrajā pantā. Un kur tiek runāts par to, cik dabiska, ja dabīgi ir šāda rezultējošamies organisma parādīšanās. Un ja tas būtu varējis notikt arī dabiskos apstākļos, tad tādā gadījumā tas par ģēmo uzskatīts netiek. Ja savukārt izpildās visi kritēriji, tad pārējiem uz labo pusi un tad nonākam pie 1B e, pielikuma. Tas ir ļoti svarīgs pielikums. Tur arī ir jātiek uzdots jautājums par to, vai šie kritēriji izpildās pilnībā. Ja ne, tad tas pilnīgi noteikti ir ģēmo, un ja tie izpildās, tad tie ir ģēmo, bet tie neietilpst direktīvas aptvērumā saskaņā ar trešo pantu. Nu, faktiski. Saskaņā ar ģenerāla advokāta teikto, tas, lūk, ir tāds de facto process un uz, preci bāzēt, uz produktu bāzēts ģēmo definīcija. Svarīgi, domāju, vērtīgi ir iepazīties arī ar šo atzinumu kopumā, jo tur pie, runāts par piesardzības principu. Manuprāt, tur diezgan labi tas atspoguļots. Tur tiek teikts, ka piesardzības princips nenozīmē nulles risku fakts vien, ka ģēma regulējums pastāv, nozīmē, ka piesardzības princips jau tiek īstenots. Un atteikums izmantot jaunas metodas arī var būt saistīts ar riskiem, kas, protams, ir pilnīgi skaidrs, un beidzot, kas nav pasvarīgi, pati ģenētiskās inženierijas tiesība akti nepie, netiek piemērot konkrētam organismam, pastāv arī citas normas, kas juridiski var tikt tam piemērots. Tad, tad nav tā, ka tas viss paliek savā vaļā. Tas attiec ne, gan uz augiem, gan dzīvniekiem. Uh, Un kas man svarīgi, un kas varbūt arī var dot zinām ieguldījumu, ko dzirdējam citus, par ko dzirdējam citus runājam. Novatorisms ir ļoti kompleksa parādība, tā ir daudz sarežģītāka parādība nekā vienkārši piesardzība. Sāksim ar augšējo kreiso stūri. Pirmām kārtām ir vajadzīgs labs regulējums ar zināmiem re, li, ierobežojumiem, bet arī dzen ar motivāciju. Ir vajadzīgas savukārt tādas tehnoloģijas, kas ir um, darboties spējīgas, kas var šo progresu tālāk nodrošināt. Savukārt par ekonomiku un ekoloģiju runājot, arī šeit ir jābūt e, pastāvēt spējai. Mm, nu, visbeidzot, atcerēsimies, ka ir arī tādas cilvēciskās vērtības. Patērētājs ir jā, jābūt e, nu, kaut kādai vēlmēm no patērētāja puses izmantot šādu metāžu rezultātā radītās preces, jo citā tās netiek pieņemts un tam visam nav nekādas jēgas tirgū. Vēlos vērst jūsu uzmanību uz tādu pavisam svaigu ziņojumu, nu, burtiski vēl karstu no drukas. Mm, to sagatavojas bāzes, mm, Vācijas federālais institūts par zinātniskajiem aspektiem šo metožu kontekstā. To sagatavojas valsts institūts riska novērtēšanā kopā ar sadarbībā ar citiem. Uh, un te tiešām ir pieejams ļoti daudz informācijas atbildes uz virkni dažādiem jautājumiem par dzīvnieku aizsardzību, gēnu, gēnu rediģēšanu un tā tālāk. Un turklāt man tā visa kontekstā top skaidrs eh, arī kāds ir šīs mērķi mm, rediģēšanas rezultāts. Nu, piemēram, radioaktīvajā un nukleārajā selekcijā tas viss jāņem vērā. Nu, pārsteidzoši strauji nonāku pie savas uzstāšanās eh, noslēguma un galvenā jautājuma, par ko vienmēr arī vēlos runāt tas, zināmā mērā, arī tāds, tā kā es atnesis jums arī mūsu izdoto publikāciju brošūru par patērētā aizsardzību, respektīvi, vai šodien pastāvošās bailes, un to pieminē vairāk, vai šīs bailes no potenciāliem riskiem, ko varētu radīt jaunās selekcijas metodas, jeb NBT, bara, pa, padara to, ka mēs, ne, panāk to, ka mēs nevaram turpināt tās darbības, kas ir vajadzīgas, lai uzlabotu dzīvi. Nu, tā, nu, šo jautājumu diskusijās būs jādod jums atbildi. Paldies par uzmanību. Nu, redzat, iekļāvos uh, krietni ne, īsākā laika posmā. Lielas paldies! Paldies arī par to, ka ietaupījāt mums divas minūtes, un tūlīt padošu vārdu pērunātājai un tā ir Sofija Lahtara. Viņa ir biokonsum aktieru, ja biokonsum aktēru organizācijas pārstāv no Francijas lūdzu. Monsieur, uh, mesdames, uh, messieurs les... Paldies, dāmas un kungi! Es uzstāšos franču valodā, bet eh, at, un atvainojos, ka arī prezentācija man ir franču valodā, man nebija laika to iztolkot angliski. Pārtiks ražošana mūsu labklājībām pārtika vispār eh, ir ļoti svarīgs elements mūsu dzīvē. Un eh, patēriņu veids arī šeit nozīmīgs jo ēšana ir process, ko veicam katru dienu, un tas jādara turklāt ar tādu paļāvību, ir jābūt pārskatāmībai attiecībā uz to, ko mēs bāžam mutē un tam līdzīgi. Nu, pirms pārdesmit gadiem, nu, tā, tā personīgi jums vārds, ka strādāju Francijas NVO eh, pasaules ārsti, un toreiz eh, ārsti nolēma īstenot semināru par veselību un vidi tas bija kaut kas jauns toreiz, jo toreiz vēl neviens nerunāja par veselības un vidas e, kopsakarībām tādā atvērtā veidā. Un e, tā, jāsaka, zināmā mērā tas bija tāds revolūcijas sākums. Nu, jāsaka, ne visiem mums ir pieejama informācija par šādu veidu kopsakarībām. Tomēr no otras puses šobrīd, nu jau eh, vairāk kā desmit gadus, pamazām ir pieaugusi bioloģiski ražotu produktu patēr, patērēšana Eiropā, arī citās valstīs, Francijā tīpaši. Un eh, šī kustība tiešām ir pieņēmusies spēkā. Eh, Francijas attiecīgā aģentūra šeit ir mm, ik gadus ap, apkopo datus Eh, par šādu patēriņu, un kā rezultātā, lūk, redzam, kādas ir tendences patērētāju vidū. Mēs eh, uzticamies bioloģiskajai lauksaimniecībai, un kā biopatērētāji eh, līdz ar to vēlamies rast tādu, iepirkt tādus produktus, uz kuriem varam paļauties, ka tie ir ražoti bez ģēmo, bez pesticīdiem, uh, un tieši tāpēc arī ir pieaudzis šādu produktu patēriņš. Nu, jāsaka, šī kustība patiešām ir nesusi augļus, un arī jaunākās paudzes tai pievērsušās. Tās vērtības, ko piedāvā bioloģiska audzina, audzēšana jau kopš 2010. gada, šobrīd patiešām ir kļuvušas jau tā vispār novērtētas sabiedrībā. Mūsu asociācija jau kopš 2004. gada ir noteikusi trīs misijas principus. Pirmkārt, aizsargāt vidi, aizsargāt veselību ir otrais, un trešais - veicināt jaunas patēri, atbildīgas patēriņa metodas. Savukārt, eh, nu, lūk, vēlamies ietekmot cita veida patē, patērā, patēriņu tas var attiecināt, tik tāds iecināts arī uz tekstilu izstrādām. Mēs savukārt rīcībā darbojamies tādās trīs jomās. Pirmām kārtām nodarbojamies ar informēšanu dažādos vecumos, no, no skolas, no bērna kājas līdz vecāku gadgājumu cilvēkiem. Tālāk vēlamies sniegt arī konsultācijas, jo pārēj uz um, bioloģisku preču patēriņu var arī nebūt nemaz tik vienkārši. Nu, turklāt vēlamies arī aizsargāt patērētājs tajā brīdī, kad rodas dažādi veidi tie, tiesiska veida problēmas. Uh, patērētāja aizstā, aizstāvēšana nozīmē arī to, ka mēs informējam viņus, lai viņi paši var sevi e, aizstāvēt un ir informēti par tiesībām. Un e, tieši tāpēc e, šajā kontekstā vēlos arī jums e, pastāstīt par to, ko esam identificējuši kā patērētāju vēlmes šobrīd Eiropā. Mēs aptaumājām mūsu kopienu, kurā ir apmēram 50 tūkstoši locekļu, eh, izsūtījām viņam aptauju 17. gada oktobrī attiecībā uz bioloģisku preču patēriņu. Tātad pirmām kārtām, lūk, šeit kreisajā pusē jūs redzat, ka aptuveni uh, Eh, ast, vairāk 85% izvēlas bioloģiskās, bioloģiski audzēt ekoloģiskās preces, lai aizsargātu veselību. Eh, pār pa 90% eh, tie ir jaunieši, un 85%, kā jau teicu, jauniešu vidū arī vēlas aiz, aiz, aizsargāt veselību. Nu, tāds bija mūsu aptaujas uzdoto jautājumu atbildes. Tālāk mēs sadalījām atbildētāju skaistu arī pa lauku reģioniem, pa pilsētu reģioniem, piepilsētām. Un te arī novērojām zināmas atšķirības. E, Pilsētā, protams, šīs bažas vairāk bija saistīts tieši ar konkrēto piesārņojumu līmeni. Kā jau redzējām, tad veselības aizsardzība bija viena no tām e, lielākajām rūpēm pilsoņu prātos ģēmumi vienmēr ir sabiedrībā izraisījuši neuz, neusticēšanos eh, visā Eiropas Savienībā, un tāpēc eh, arī 2001. gada direktīva šos ģēmo, nu, attiecīgi eh, definē, tāpēc tā tika pieņemta. Un tur tika teikts, ka tie ir tāda veida organismi, kas tiek iegūti manipulējot ar gēniem un kas nebūtu varējušies radīt, dab, rasties dabiskā vidē. Tomēr jāņem vērā, ka šobrīd pastāv jaunas uh, selekcionēšanas uh, metodes, kas ir līdzvērtīgas ģēmēo, ģēmo. Un līdz ar to šajā gadījumā arī ekoloģiskās produkcijas patērētājiem rodas bažas par regulējumu šai jomā. Pašreizējais tiesību aktu ietvers uh, būtu jāpiemēro arī visām jaunajām metodēm, gan tām, kas pastāv šobrīd, gan tās, kas būs nākotnē, jo šāda veida mutācijas var notikt tikai laboratorijās un nevis dabiskos apstākļos. Es neesmu zinātniece vai es esmu patērētāja, bet es tomēr gribu zināt, lai šāda veida manipulācijas arī laboratorijas, kas tiek veikts laboratorijās, tomēr nenonāk manis patērētajos e, produktos, ja es izvēlos šādus ekoloģiskus produktus. Un Turklāt jābūt arī kaut kāda veida atbilstīgai marķēšanai, kas ļautu nodrošināt izsakojumību attiecībā šādiem e, produktiem. Pat ja šādas metodas rezultātā iegūtie produkti nav ģēmo. Turklāt tad nekādus pesticīdus un nekādus ģēmo. Mūsu ierosinājumi. Skaidrs marķējums, kas ļautu patērētājiem patiešām reāli izvērēties, ko viņi patērē. Uh, aizliegums, oficiāls aizliegums e, bioekoloģiskos produktos izmantot šādu veidu lietas, tālāk veicināt programmas, balsts pētīš, pētījumu programmas, kas ļau, un finansējumus zinātnes jomās, kas ļautu šīs jaunās metodas izpētīt un, par, un varētu izpētīt to, kā tās var ietekmēt mūsu vidu un veselību. Tālāk e, šīs, šīs, darbs, šīs darbības jāveic kaut kāda veida ierobežotos, hermetiski noslēgtās teritorijās, lai tās nepiesārņot apkārtējo vidi ar e, attiecību attiecīgi šo mutāciju rezultātā radušamies produktiem. Nu, tad vēl kādi priekšlikumi. Mums kā patērētājiem ir tiesības izvēlēties, ko ēdam, un mums ir tiesības saņemt vismaz minimālo informāciju, jābūt pārskatāmībai attiecībā uz to, kā nu, tikuši ražoti šie produkti un kas ir noticis pārtikas ķēdē šīs tiesības vēlamies arī aizstāvēt, un tāpēc vēlamies arī, lai tiek nodrošinātas pārskatāmības garantijas, tiek izmantots piesardzības princips, jo tas vienmēr bijis ļoti svarīgs Eiropas Savienībā. Mēs eh, tiesību aktu jomā uzskatām, ka šajā ģēmo regulējumā jāietver arī visa veida attiecīgās jaunās metodas, kamēr nav notikuši izpētes eh, ietekmes novērtējumi. Mums ir jāzina, kāda būs šo metožu ietekme uz mums, uz dzīvniekiem un visvairāk uz nākotnes paudzēm. Nedrīkstam vienmēr domāt tikai par to, kā saražot vairāk ar vairāk metodām, tāpat jau tik daudz, kas tiek šķērdēts arī pārtiks jomā. Un ne, nedrīkstam šādā veidā vienkārši glabāt, nezinu, mūsu dzīvniekus ledus skapjos. Un mūsu asociācija pie tās turpinās strādāt, mēs palīdzam patērētājiem, mēs strādājam ar pilsoņiem un vēlamies aizsargāt viņu tiesības, eh, un jums jāpalīdz mums šīs tiesības garantēt. Paldies! Paldies!